vietu. Dāmas un kungi, es vēlētos sākt uh, sanāksmi. Vakardienas darba kārt, vakardienas sēdes projekts ir uh, pieejams, ja jūs neiebilstat, tad mēs uzskatīsim to par pieņemtu un pāriesim pie.